esam izstrādājuši savā ziņojumā un kuru, es ceru, vairākums rīt atbalstīs balsojumā. Paldies! Paldies, Makārtīs kundzei, ar to arī beidzam apspriešanu, rītdien balsošanu 11.30 un tālāk ieteikums otrajam lasījumam Greslas kundzes ziņojums Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai veiktās izmeklēšanas. Sākam ar referenti Greslas kundzi četras minūtes, lūdzu. Jūs ātrāk priekšsarētāji tikāt pie šī ziņojuma nekā es domāju. Komisāra kungs, godātie kolēģi, mēs šobrīd runājam par situāciju saistībā ar Olafu, kur ir visdažādākās problēmas, tā skaitā pārvaldības kļūdas un arī uzraudzības komitejas problēmas. Es vēlos šīs problēmas atrisināt. Sākumā jau pati struktūra, amatstruktūra kopš sākuma, kad tas tika izveidots, neatbilst tieslietu sistēmai dalību valstīs. No tā izriet daudzas problēmas, kas vēl līdz šim brīdim un reforma arī nav atrisināts. Līdzinēja eh, Olaf regulējums visu koncentrēja ģenerāldirektoru rokās. Kā tas paredzēts ir pašreizajā regulā, viņš ir visu varens, vis, par visu atbildi. Tā tas ir bijis 99. gadā, tā tas ir arī tagad. Uh, Ar ilgstošu procesu mēs 2008. gadā ieviesām pārbaudas un kontrols, un, un toreiz arī ģenerāldirektors to atbalstīja, un, tie, un šīs pārbaudas paredzēts e, ģenerāldirektoru aizsardzībai. Esam iestrādājuši arī procesos iesaistīto tiesības, un nu, tas jau gadiem tā darbojas. Līdz šim Olaf diemžēl nav attaisnojuši visas cerības un situācija ir upura. Parlamenta reforma priekšlikuma no 2008. gada balstās uz komisijas tekstu, kur, kur bija paredzēts to pārskatīt. Mēs ar grozījumiem centāmies nodrošināt tās pārbaudas, kas tika ieviests Olaf. Tad nāca pie varas jauns ģenerāldirektors un viņš noprotestēja šo pašu paredzēto grozījumu ieviešanu, kas ir īstenotu pārbaudas, un līdz ar to izmanto struktūru, kas ir balstīta uz to, ka visa varēja ģenerāldirektora rokās. Arī eh, uzraudzības komitejai ģenerāldirektors padara dzīvi ļoti grūtu. Man ir izdevies e, otrajam lasījumam sagatavot dažus grozījumus, un var gadīties, ka tie ir ļoti svarīgi. Vēlos norādīt uz to, ka nav tādu grozījumu, kas būtu vērsti uz konkrētu personu, bet es vēlos norādīt, ka šeit ir struktūrālas kļūdas. Un ar pārskatīto tekstu šīs kļūdas tiek stiprinātas, nevis izlabotas bet es vēlos jūs nomierināt, ka otrais lasījums e, ļauj mums līdz gada beigām vēl izlabot lietas. 11 trialogus es organizēju. Desmit no tiem es biju viena pati, neviens deputāts man nepievienojās. Nevienam nebija interese man palīdzēt, pat tad, kad es lūdzu palīdzēt, neviens stāvētā nenāca man palīgām. Es domāju, ka šie grozījumi ir padomas interesēs, un skaidrs, ka padome nevēlas tur neko mainīt. Es viņus augstu vērtēju kā racionāls cilvēks. Un arī šo trīs mēnešu vilcināšanos uzskatu par samērā pieņemamu. Šeit nav runa par cīņu pret konkrētu ģenerālu direktoru, bet gan par to, ka uh, reforma, šis pārskatītais teksts neatrisina esošās problēmas. Mēs varētu vismaz uh, runāt par metožu tiesiskumu un uzraudzības komitejas lomu. Un tādējādi vismaz eh, kaut cik glābt pašreizējo tekstu pārskatīšanu. Paldies! Paldies Gresls kundzei! Tālāk komisijas vārdā komisārs Šemeta lūdzu. Paldies priekšsarētāji kungs, godātie deputāti, jūs šodien apspēžat uh, pārskatīto tiesiskā pamata tekstu Olaf birojam. Šis rezultāts ir taps ilgās sarunās ar padomi, kas turpinājās gan iz septiņas gadus. Katrs vārds šajā kompromisa tekstā ir lielu pūļu rezultāts trialogā starp trim iestādēm 2012. gadā komisija nesaka, ka gala teksts ir ideāls, bet tas ir labs rezultāts, kas tika panākts pēc sarežģītām sarunām, kur bija iesaistīts visas puses. Neaizmirsīsim, ka šis kompromiss ievērojami uzlabos Olaf darbību. Šie uzlabojumi ir ļoti svarīgi, it īpaši personām, kuras skar Olaf izmeklēšanu. Jaunajā regulējumā viņiem būs lielāks procesuālās tiesības, Tāpat arī uzlabotā likumdošana nodrošinās to, ka Olaf varēs efektīvāk aizsargāt Eiropas Savienības fondus, kas noteikti ir ļoti svarīgi visiem nodokļu maksātājiem Eiropā. Komisija tādēļ uzskata, ka ir absolūti nepieciešams apstiprināt tekstu pašreizējā redakcijā. Tas nenozīmē, ka mēs nesaprastu jūsu bažas, kuras jūs esat pauduši pēdējo mēnešu laikā. Uh, Mēs atzīstam, ka tik tiešām ir iespējams uzlabot Olaf tiesisko bāzi arī turpmāk. Tomēr esam pārliecināti, ka prātīgākais veids, kā to darīt, ir darīt to pakāpeniski. Pirmais solis būtu nodrošināt to, ko esam sasnieguši līdz šim sarunās ar padomu. Mums ir nepieciešams pieņemt pārskatīto Olafu regulu bez grozījumiem. Tas ļautu tai stāties spēkā jau nākamajā mēnesī, lai nodrošinātu, ka svarīgi grozījumi un uzlabojumi stājas spēkā stulīt. Tāpat tālāk ir jāskatās, kā var vēl vairāk uzlabot Olaf tiesisko ietvaru. Komisija šobrīd domā par diviem elementiem kas balstās uz mūsu nākamo priekšlikumu Eiropas prokurora amatam. Pirmais elements būtu pamatiesību uzrauga amata īstenošana. Tātad šī persona tad atsevišķās izmeklēšanās uzraudzītu, kā Olaf ievēro pamatiesības. Tālāk par. Es runāju par dokumentu konfiskāciju un uh, Eiropas prokuroram būtu nepieciešams pilnvarojums veikt šās darbības. Līdz ar to mēs uzskatām, ka arī Olaf izmeklējumi jāpakļauj procesuālām prasībām. Tāpat eh, liels uzsvars šeit ziņā ir likts uz Olaf uzraudzības komiteju. Tomēr tā nav pareizā institūcija, man, eh, kurai būtu jāuztic manas iepriekš minētās funkcijas. Tā nekad nebija paredzēta kā atsevišķa Olaf izmeklējumu kontrols iestāde. Tās e, sastāvā esošie locekļi veic savus darba pienākumus papildus pilnas slodzes darbam. Ir skaidrs, ka nepieciešams rast savādāk risinājumu, lai varētu pildīt šo lomu. Es uzskatu, ka sadarbības ar Polafu un uzraudzības komiteju ir jābalsta uz skaidriem un uh, savstarpēji pieņemamiem darba noteikumiem. Un tam ir jānotiek neitrāli un objektīvi. Mūsu kopīgam mērķim ir jābūt nodrošināt to, ka Olaf darbojas efektīvi, aizsargājot ES finanšu intereses likumdevēja noteiktās likumdošanas ietvaros. Tāpat laikā mums jādomā arī par jaunām alternatīvām, kuras es tikko aprakstīju jums kā piemēru. Komisija ir gatava virzīt uz priekšu šo darbu, kā viena no galvenajām prioritātēm un vienmēr ciešo sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Progress, kas tika panāks pēdējos gados, uzlabojot Olaf likumdošanas ietvaru un pamatiesību aizsardzību, tam ir jābūt nostiprinātam likumdošanā nekavējoties. Tādēļ es ceru, ka jūs atbalstīsiet trīs iestāžu apstiprināto tekstu un turpināsiet mūsu konstruktīvo sadarbību, lai risinātu vēl neatrisinātos jautājumus atbilstošajā kontekstā. Paldies! Paldies komisāra kungam Šemetam, tālāk vārds uh, frakciju pārstāvjiem un sāksim ar kolēģi Deutšu. Pusotra minūte. tisztelt elnök úr kedves igyekszem összefoglalni a mondandómat. komisār dāmas un kungi es mēģināšu trijos punktos apkopot sakāmo. Pirmkārt, gribētu sacīt, ka diskusijas par Olaf reformu un arī debati šeit parlamentē notiek pavisam atšķirīgos apstākļos. Uh, Pēc tam, kad eh, Maltiešu komisārs eh, atkāpās no amata un kad kļuva skaidrs, eh, kādas ir problēmas procedūrās, ir skaidrs, ka šī nav nekāda dalīgeita, bet gan Olaf geita. Un uh, situācija izvērtās tā, ka Olaf ģenerāla direktors eh, izrādījās eh, veicis eh, pārkāpumus, kas jebkura cita, jebkuras citas amatpersonas gadījumā novestu pie atkāpšanās no amata, un tie ir tādi ārkārtēji apstākļi. Tātad tas bija pirmais aspekts. Otrais aspekts Es neesmu vienisprātis ar komisāru Šemetu. Ungārijam ir tāds teiciens, ka uh, plaisu nevar pāriet pa papīru, jo draud kritiens. Un uh, Es uh, eh, saņēmu informāciju, ka Makovei kundzes nav uz vietas, tāpēc uh, varbūt manā rīcībā ir arī viņas laiks trīs minūtes. Tautas partijas kolēģis man nodev šādu informāciju, priekšsēdētājs saka, jā, turpiniet. Pāteicos. Tā tad. Olaf reformas īstenošanu arī nevar noiet kā tādu taciņu pa papīru. Uh, Tāpēc eh, man ir arī eh, grozījumi, priekšlikumi. Dāmas un kungi, ir runa par lūk, ko. Ja rītdien plenāra sēdē mēs sniegsim tādu atbildi, kas nesniegs nekādus jaunus impulsus reformām, mēs nonāksim situācijā, kad šī institūcija, kas tika dibināta 99. gadā, uh, un uh, līdz šim ir sniegusi ievērojamu labumu, uzlabojot Eiropas Savienības caurskatāmību. Tātad, ja mēs rītdien balsojumā nevarēsim sniegt nekādas jaunas impulsas, tad Olaf kļūs nevis par daļu risinājumu, bet gan par daļu problēmas. Es ceru, ka parlaments to ņems vērā rītdienas balsojumā. Paldies kolēģim Deutscham, tālāk vārds kolēģim Gājeram uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji komisāri Šemeta, godātie kolēģi, Rītdien mums būs jālemj par to, vai mēs esam ar viensprātis ar trialoga re rezultātiem Olaf reformā, un es teikšu, ka es esmu viensprātis. E, te ir definēti būtiskākie jēdzieni, regulēta Olaf piekļuvi datiem, ir garantēta labāka tiesiskā aizsardzība procesā iesaistītajiem, tāpat arī domāts par uzraudzības komitejas darbu. Uh, un arī par ģenerāla direktora uzdevumiem, kam ir jāuzņemas iekšējā procedūras kontrole un jāpārliecinās par legalitāti Olaf izmeklējumos. Tas viss nozīmē progresu, un es pateicos referentei Grēslis kundzei, kā arī ēnu referentam Zigmantam Balčītim. Ir arī grozījumi, un es neteiktu, ka šie grozījumi būtu netaisnīgi vai nepareizi un daudz no tiem tika iesniegt arī no manas frakcijas puses. Taču ar visām simpātijām mēs nedrīkstam pievērt acis uz eh, briesmām. Komisija beidzot ir ķērusies pie Olaf eh, regulējuma īstenošanas pēc septiņu gadu pauzes, un mēs nedrīkstam eh, pielikt punktu šai procedūrai, taču darba grupa, diemžēl, vēl nav gatava Un mūsu rīcībā nonāca vēstule no 2. oktobra no padomas puses, kur tika norādīts, ka neapmierinoši rezultāta gadījumā padome atsauks savu agrāko mandātu. Es esmu pārliecināts, ka mums vajadzētu ņemt vērā panākto progresu un nostiprināt tos, ja vai SND frakcijai vajadzētu uh, Uh, noraidīt šos grozījumus, tas ir uzmanīgi jāizvērtē. Paldies kolēģim Gājeram, tālāk vārds kolēģim Mulderam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti žēl. Ļoti žēl, ka uh, padomu nav šeit, lai uzklausītos, ieklausītos mūsu kolēģi Gājera teiktajā. Vispirms es vēlētos uh, apsveikt Grēslas kundzi, kas ar uh, parasto rūpību ir uh, paveikusi savu darbu, un pirms dažiem mēnešiem mums šķīta, ka panāktais rezultāts ir pieņemams, bet starplaikā ir parādījušies jauni fakti, un Grēslas kundze uzskatīja, ka ir nepieciešams uh, iesniegt vairākus grozījumus. Es domāju, ka šie grozījumi nebūtu nav slikti, bet problēma ir tāda, kas tad notiks, ja mēs pieņemsim šos grozījumus, vai padomi tik tiešām pārtrauks sarunu vešanu Varbūt komisāra kungs varētu mums informēt par šo punktu. Un vēl viena problēma. Ir eh, šis ziņojums starp uzraudzības komiteju, attiecības starp uzraudzības komiteju un Olafu kā tādu. Vai nebūtu vērtīgāk eh, īstermiņā izveidot tādu kā triju, četru viedo komiteju, kas attiecīgi varētu ziņot eh, Eiropas parlamentam par Olaf un uzraudzības komiteju. Paldies! Tagad vārds Stēskokam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Mums ir eh, iespēja rīt, vai nu mēs piekrītam Grēzlas kundzes sagatavotajiem eh, grozījumiem, ar Bovē un citu kolēģu atbalstu, vai arī mēs noraidam šos grozījumus. Par ko tad ir runa? Šajos grozījumos ir centieni izdarīt secinājums pēc nesenajiem notikumiem, pēc tam, kad bija panākt vienošanās starp padomu un Grēzlas kundzi. Mums ir jāizdara secinājumi, eh, balstoties uz aktivitāšu ziņojumu eh, kuru sagatavojas uzraudzības komiteja, un tas ir trešajā pielikumā. Es domāju, ka mēs tomēr nevaram sagatavot likumdošanu no zila gaisa. Mums ir jāņem vērā realitāte un ir tik tiešām konflikts starp ģenerāldirektoru un uzraudzības komiteju. Un uzraudzības komiteja ir ļoti nozīmīga, jo eh, tā uzraug, cik lielā mērā procedurālās tiesības tiek ievērotas, cik lielā mērā tiek ievērotas pamattiesības eh, attiecībā uz izmeklējumām personām. Tātad mums ir divas iespējas rīt, cienījamie kolēģi. Vai nu mēs pieņemam eh, šo ziņojumu un mēs būsim spēka pozīcijās eh, eh, sarunās ar padomi, no kuras mēs pieprasīsim, lai tiek pieņemts dokuments, kas, kurā mēs balstamies uz realitāti, vai arī mēs noraidam šo dokumentu. Un Un es domāju, ka ja mēs noraidīsim to, tad mēs būsim bailuļi. Mēs pateiksim ar to padomēji, Mēs izdarām paši savus secinājumus balstoties uz realitāti. Tāpēc es aicinu kolēģi, lūdzu atbalstiet Grēzlas kundzes un manis un kolēģi sagatavotos grozījumus, parādot to, ka parlamentam ir spēks. Paldies Tais kungam un tagad vārds uz vienu minūtu Žanecka kungam. Cienījamies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Staiskungs jau pateica visu to, ko es vēlējos teikt. Olaf ir ļoti nepieciešama iestāde, un tā būtu labāk jāuzrauga, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet eh, runāsim par uh, svarīgāko. Te ir daži grozījumi, kurus var uztvērt kā instrumentu, uh, lai uzlabotu Olaf darbību, lai padarītu to efektīvāku. bet vienlaikus arī padarīt vienkāršāku kontrols procedūru. Es domāju, ka noteikuma uzraudzības eh, komiteja ir um, solis pareizā virzienā, jo mēs vēlamies eh, palielināt kontroli pār OLAF aktivitātēm. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, tad mēs atbalstīsim dokumentu, un es ceru, ka parlaments kopumā to atbalstīs. Lielas paldies! Lielas paldies Necka kungam, un tagad vārds De Jonga kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Es vispirms um, vēlos piekrīst Grēslas kundzei un Stēs kungam, jo situācija Olaf ir satraucoša. Mums ir nepieciešams padomāt par uzraudzības komitejas darbību, un daži e, no grozījumiem tik tiešām iet šajā virzienā. Kā jau teica Munderkungs, varbūt būtu nepieciešams izveidot viedo komiteju, lai uzlabotu situāciju ilgtermiņā. Otrakārt, Komisija skaidro, ka um, šo um, nelielo izmeklējumu uh, skaits, nelielais izmeklējums skaits ir skaidrojams ar situāciju dalībvalstīs, bet es domāju, ka tas nav pareizi. Mums vajadzētu pārtraukt šo komisijas izdarāto spiedienu uz Olaf. Tātad mums vēl ļoti daudz uh, darāmā šajā jomā, un es uzskatu, ka uh, daži mēneši ir iespēja, ko mēs varam izmantot. Paldies, un tagad vārds Hārtam kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, Grēzes kundze ir lieliski iepazinusies ar Olaf darbību, un tas ir apsveicam, jo Olaf nedarbojas tā, kā vajadzētu. Um, mums ir jācīnās pret krāpniecību, bet ja krāpniecības apkarošanas birojas nedarbojas, tad kā mēs varam izpildīt savus solījumus, balstoties uz savu personīgo pieredzi? Runā. Es varu teikt, ka Olaf uzskatīja, ka attiecīgi kādā valstī bija nepieciešams uh, veikt izmeklēšanu, bet gal galā um, izmeklēšana netika novest līdz galam, un es domāju, ka Olaf šobrīd ir ļoti daudz gadījumu, kas būtu jāizmeklē, bet, diemžēl, šī izmeklēšana netiek novest līdz galam. Es domāju, ka mums ir jāpārtrauc šis cirks. Tas um, mums ļaus ietaupīt līdzekļus un, attiecīgi, nebūs arī krāpšanas gadījumu. Paldies uh, Hartonkungam. Tik tālu runātāju politisko grupu vārdā, un tagad runātāji, kas uzstājas paši savā vārdā, vispirms Kelīkungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Pārskatītājs uh, regulējums attiecībā uz OLAF piešķirs nepieciešamos instrumentus, lai uh, šī iestāde varētu efektīvāk darboties un apkaronot krāpšanu. Um, ironiski ir tas, ka uh, iestāde ir iekļuvusi tādā kā aburtajā lokā, jo īpaši, kas attiecas uz izmeklēšanu attiecībā uz Dalīkungu, kas, protams, nepriecājas par šo darbību. Un tāpat arī, eh, kā Keslerkungs ir veicis izmeklēšanu. Bet um, tas viss mums liek domāt, ka reformas ir nepieciešams un Olaf darbības stiprināšana Eh, par to mēs varam tikai priecāties, kas attiec uz uh, labāku krāpšanas definēšanu, tāpat arī šo eh, ziņotāju aizsardzību, ziņošanu parlamentam un tā, tālāk un tā joprojām, un visbeidzot uzraudzības komitejas stiprināšanu. Lielas paldies! Lielas paldies Kelī kungam. Nākamais runātājs Balčītis kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs. Vispirms es vēlētos pateikties Ingeborgai Grēslai par eh, lieliski paveikto darbu un centieniem stiprināt Olaf. Olaf ir iestāde, kas ir nozīmīga Eiropas budžeta līdzekļu aizsardzībā un arī cīņā pret krāpniecību. Krāpniecības gadījumu skaits un um, pārkāpumu skaits pieaug, un mēs redzam, cik ļoti ir nepieciešama šīs iestādes darbība un tās stiprināšana. Reformām ir jāuzlabo OLAF efektivitāte un izmeklēšanas darbs, darbības neatkarība. Savās eh, diskusijās mēs šobrīd eh, koncentrējamies galvenokārt attiecībām starp OLAF un uzraudzības eh, komiteju un uh, viņu centieniem nodalīt kompetences, um, bet mēs nepievēršam uzmanību tam, kādu darbu Olaf ir pabeidzis ilgajos uh, gados. Es domāju, ka mēs nevaram ar starpinstitucionālām diskusijām uh, aizkavēt Olaf darbu, mums ir jācenš stiprināt šī iestāde un tās sadarbība ar nacionālām kompetentajām iestādēm. Tāpat ir eh, jāaizsargā arī personas attiecībā, uz kurām tiek veikta izmeklēšana. Varbūt šīs risinājums nav ideāls, bet jaunie noteikumi uzlabos Olaf eh, izmeklēšanu efektivitāti. Ideālu reformu nav. Bet eh, šī te Olaf reforma būs pirmais solis, lai uzlabotu eh, iestādes darbību un nodrošinātu tās neatkarību. Kā ēnu referents es domāju par reālo situāciju un es nepiekritīšu padomas priekšlikumam bez grozījumiem. Paldies! Liels paldies Balčītis kungam. Eh, Stāskungs vēlas jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Stāskungs. Cienījamies kolēģi Balčītis kungs. Jūs esat lielisks kolēģis, bet es nesaprotu jūsu politiskās grupas nostāju. Mums ir procedūra, lai uh, eh, pieņemtu likumdošanu, parastā likumdošanas procedūra paredz trīs uh, uh, posmus, un pēc tam mēs varam iet uz samierināšanās procedūru. Uh, Mēs to esam piedzīvojuši vairāk kārt, un kā jau teica Grēslas kundze, visu ir iespējams paveikt trī mēnešu laikā, bet ja šobrīd otrajā lasīmā mēs piekritīsim tam, eh, kas mums tiek piedāvāts, mums būs likumdošana, kas nemainīsies turpmāko 5 līdz 10 gadu laikā. Liels paldies eh, Stēs kungam, man diemžēl ir strikti jāievēro eh, runāšanas laiks, jo mūsu darba grafiks jau ir aizkavējies. Balčītis kungs, jā, paldies cienījumam kolēģim par jautājumu. Mēs um, stundām ilgi diskutējām par šo uh, jautājumu un uh, komisija ir uh, skaidri izklāstījis procedūru. Mums nebūs trīs mēnešu šo reformu ir iespējams atlikt uz trim pieciem gadiem, ja mums neizdosies panākt vienošanos šobrīd. Tāda ir informācija, kas ir manā rīcībā, un tāpēc es um, pieminēja arī Gaira kunga, mūsu koordinātoru nostāju. Komisārs rakstiski ir solījis, ka tūdaļ pēc e, šīs vienošanās apstiprināšanas mēs e, uzsāksim nākamo sarunu raundu. Paldies, un tagad vārds Tairar kungam uz vienu minūti. Līdzīgi kā šeit Tas ir, ka Šekspēra drāmā mēs esam šobrīd tādā krustceļēs. Pirms viena gada, pagājušā gada oktobrī, es vēl būtu piekritis referentēji sešus gadus padomēji. Bija nepieciešams, lai varētu panākt vienošanos un kompromisu, un pēkšņi uh, pēdējos eh, mēnešos ir tāda aktieru spēle notikusi Olaf vadībā, un es nevaru iedomāties Olaf, kuram nebūtu funkcionējuša kontrols vai uzraudzības komiteja. Es esmu dzirdējis, ka arī Barozo ir runājis ar deputātiem un Jautājums komisāram, vai komisija iestājas par neatkarīgu uzraudzības komiteju, vai jūs esat gatavi arī tādā pašā tonī ar padomi pārunāt, kas šodien nav pat ieradušies. Es nevaru iedomāties šādu reformu, ja netiks stiprināta uzraudzības komiteja. Liels paldies eh, Tēra, tēra kungam par Šekspīra zināšanām. Es vēlos papildināt ar vēl vienu citātu. Un tagad vārds Andrējas Senskundzei. Paldies, priekšstādātāji! Ja, ikvien, ja kādam ir nepieciešams pierādījums tam, cik efektīvi darbojas Eiropas institūcijas, tad septiņi gadi, kas ir bijuši nepieciešami, lai pārskatītu Olaf regulatīvo ietvaru, noteikti ir pienācīgs pierādījums. Un šķiet, ka pat tad, kad ir panākt vienošanās institūciju starpā, mums ir nepieciešama papildus grozījuma, bet svarīgākais jautājums ir um, Olaf neatkarība. Un šajā ietvarā, diemžēl, nav izdevies to nodrošināt. Galvenais mērķis ir novērst uh, krāpniecību, uh, kas ietekmē Eiropas Savienības fondus, tāpēc pēc definīcijas uh, tai būtu jābūt neatkarīgai institūcijai, kas uh, izvērtē šo fondu izmantošanu. Tātad komisijai un Eiropas parlamentam, kā arī padomei, uh, būtu jāuzrauk šis process, un Olafam būtu jāziņo Eiropas pilsoņiem tieši, kas finansē šo budžetu, un uh, regulējumam nevajadzētu uh, būt iesaistītam nekādās politiskajās spēlēs. Paldies. Tagad, vārd, tagad brīvā mikrofona procedūra un vispār, vispirms vārds eh, kolēģim Zemkem. Uwagę na moim zdaniem bardzo ważną sprawę, eh, której... Paldies, priekšsarētājs vēlas pievērst jūsu uzmanību vienam svarīgam jautājumam, kas līdz šim vēl nav pieminēts šajās debatēs. Olaf darbības ir arvien vairāk interesi radījuši Eiropas pilsoņos. Tāds vēl vairāk aktivizēsies 2014. gadā, vēlēšana gadā Eiropas parlamentam. Es uzskatu, ka informatīvā kampaņa par Olafu ir ļoti svarīga lieta un ļoti nepieciešama lieta. Mums būtu nepieciešama kopīgi standarti par to, kāda informācija uh, un kādā veidā tiek publiskota, jo izskatās, ka mēs īsti nepārzinām šīs lomas. Informācija tiek sniegta ļoti novēlota tikai pēc tam, kad jau tā parādās plašsaziņas līdzekļos. Tas ir par vēlu. Paldies Zemkas kungam. Ar to arī beidzam brīvā mikrofona procedūru. Un Tālāk vārdu dot komisāram Šemetam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godāti deputāti. Ir skaidrs, ka gan parlaments, gan komisija cenšas sasniegt vienotu mērķi - Olaf reformu. Mēs vēlamies uzlabot Olafa tiesisko pamatu, lai Olafi pilnībā ievērotu pamatiesības un varētu daudz efektīvāk strādāt Tā skaitā e, īstenojot adekvātu sistēmisku uzraudzību, ko varētu veikt e, uzraudzības komiteja. Jā, es skaidri varu pateikt, es atbalstu neatkarīgu uzraudzības komiteju, bet kā jau sacīju savā ievadrunā, esmu pārliecināts, ka ir nepieciešama divu uh, līmeņu pieeja. Pirmais solis būtu nodrošināt ievērojamo Olaf tiesiskā regulējuma uzlabojumu, ko esam šobrīd panākuši sarunās ar padomi un par kuru jūsu referente cīnījās ļoti ilgi un smagi. Un otrais solis, tad otrais līmenis būtu uzlabot Olaf regulējumu vēl vairāk, tad, kad šis regulējums būs stājies spēkā. Tam būtu jābalstās uz Eiropas prokurora amata priekšlikumu, ar kuru komisija drīz nāks klajā. Uh, Tas ietvers konsultācijas ar Eiropas parlamentu un padomi starp iestāžu informācijas apmaiņas kontekstā. Es ceru, ka parlaments varēs atbalstīt šo pieeju, kas ir visu interesēs, tā skaitā Eiropas nodokļu maksātāja interesēs. Es uzskatu, ka mēs savādāk saskarsimies ar risku, ka tā vietā, lai mēs nekavējoties varētu sākt šīs regulas īstenošanu un uzlabot Olafa tiesisko pamatu, mēs turpināsim un turpināsim gaidīt reformu, un tas var ieilgt ne tikai 7, bet arī 10 un 12 gadu, un tas ir risks, ar kuru mēs saskaramies šodien. Paldies komisāram Šemetam! Un noslēgumā Greslas kundze divas minūtes. Paldies kolēģiem par komentāriem. Jan, es gribētos, gribētu norādīt sakojošo. Ja mēs vienojamies par šiem grozījumiem un apstiprinam to, tad padomēji trīs mēneši ir laiks piekrist. Ja piekrīt arī skārtībā, ja nē, tad jādomā vēlreiz, ko darīt. Uh, Tad mēs varam ilgstoši pārliecināt padomi un vēlas eh, pateikties Ginsberga kungam un eh, Vršinskī kungam, attiecīgi no Dānijas un Polijas prezidentūras pārstāvu vidus Ir skaidrs, ka arī padome vēlas uzlabojumu krāpšanas apkarošanā, kaut arī mums ir grūti pārliecināt viņus par savu uh, viedokli. Kolēģi, mums šeit kaut kas atgādins satīru, līdzīgi kā 2008. gadā, kad sagatavojam savu ziņojumu. Ko tik man nenācās dzirdēt no komisijas, eh, dzirdēt, ka cik tas ir neiespējami, tas, ko es ierosinu. Komisijai divi ar pus gadus iesaldēju šo dosie un vienkārši nekustināju to, jo uzskatīju, ka tas vispār nav iespējams. Un šobrīd arī eh, uzskata, ka nav iespējams to uzlabot. Es uzskatu, ka mēs jau vairāk kā divus gadus šīs problēmas risinam, mēs beidzot varam to arī atrisināt. Kolēģi, esiet tik labi un ļaujiet mums pamēģināt. Jā, nu nav tā, ka viss pazudīs. Mēs varam joprojām turēt roku uz pulsa un kolēģis, eh, kolēģi varētu arī vismaz piedalīties trialogos. Un nu, es aicinu to darīt, ja rītdien apstiprināsim šos Šemets kungs, šis eh, divu soļu pieeja jūs minētā. Kopš 2006. gada ir komisija ierosinājusi šo neatkarīgo uzraudzību. 2006. gadā jūs paņēmāt atpakaļ šo, priekš, šo priekšlikumu. Tagad jūs vēlaties atkal to īstenot. Un nu, tas nav nopietni. Mums nepieciešams tāds risinājums, ar kur mēs varam sadzīvot. Paldies! Paldies Greslas kundzei, ar to arī beidzam eh, apspriešanu. Rītdien balsošana 11.30. Tālāk ir kopīgās debates Eiropas Savienības finansiālās intereses. Konkrēti Vona kunga ziņojums.